Savienība darīs visu, lai mazinātu korupciju un ka diktatori, kas ir uh, nozaguši aktīvus, uh, nepaliks nesodīti. Paldies, komisāri kungs, ir sešas, seši rezolūcija priekšlikumi, noslēdzam tagad diskusijas. Balsojums notiks rīt, pulkstens 12. Ora l'ordine del giorno. Un tagad darba kārtībā 2012. gada progresa ziņojums par Bosniju un Hercegovinu. La parola al ministru. Vārds tiek dots eh, ministras kundzei. Paldies, priekšsētājs kundze, godētie deputāti. Notikumi Bosnijā un Hercegovinā varbūt neatbilst mūsu gaidām. Mums ir vairākas bāžas, un arī parlaments piekrīt šīm bažām, kā tas ir arī minēts rezolūcijā, par ko balsosiet rītdien izmanto šo iespēju, lai īpaši pateiktos Dorisai Pakai par apņemšanos un par ekspertīz zināšanām, kādas ir viņai kā ziņotājai un arī jūsu pozitīvai ietekmei uz turpmāko notikumu attīstību. Decembrī padome atzina, ka ir veikts uh, progress. Uh, Bosnijā Hercegovinā tika pieņemts arī divas galvenās, uh, galvenie tiesība akti arī par val, piemēram, par valsts atbalstu, taču ir <clears throat> nožēlojami, ka šis progress nav saglabāts. Īpaši esam vīlušies par darbu pie Eiropas Savienības progresa un retorika turpinās. Uh, arī padomē uh, atzinātīgi turpināt augstu, uh, turpināt uh, dialogu ar Bosniju Hercegovinu. Taču ceļa kārti nav ievērota, esam satraukti par to, ka politiskās vienošanās netiks īstenots. Viena no prioritātēm Bosnijā Hercegovinā ir uh, pielāgotās konstitūcija ar Eiropas konvenciju par cilvēku tiesībām un par valsts atbalstu. Mums ir jāredz nopietnas progresa šajā jomā, pirms mēs varam runāt tālāk. Ļoti svarīgi, lai Bosnija Hercegovina arī pierādītu, ka tā arī īsteno savus pienākumus atbilstīgi visām konvencijām. Tas ir būtiski, pirms Eiropas Savienības vispār var sākt apdomāt, piešķirt Bosnijai Hercegovinai iestāšanās valsts statusu. lai tā arī efektīvi varētu izmantot Eiropas Savienības pirms, iest, ja pirms iestāšanās atbalsta līdzekļus. Mēs esam apstiprinājuši arī mūsu atbalstu struktūrām dialogam stabilizācijas un asociācijas procesu ietvaros. Esam aicinājuši visas Bosnijas Hercegovinas atbildīgās iestādes piedalīties konstruktīvi šajā procesā. Mēs vēlamies nodrošināt uh, efektīvas tiesības, uh, tiesiskās sistēmas uh, darbību valstī. Priekšsētāja godētie deputāti Eiropas Savienība ir iecerējusi stiprināt savu atbalstu Bosnijas Herc Hercegovinai. Eiropas Savienības integrācijas procesā esam apstiprinājuši arī savu atbalstu Eiropas Savienības lielākai klātbūtnei Bosnijā un Hercegovinā, taču iestādēm ir jāstrādā vairāk, pienākumi ir jāīsteno un jādara vēl vairāk, lai nodrošinātu lielāku stabilitātu labklājību valstī jo pilsoņi Bosnijā Hercegovinā ir pelnījuši labāk nākotni. Paldies! Grazie! Paldies! Un tagad komisārs Vīla. Thank you! Paldies, priekšādātājs kundze, godātie deputāti, ministras kundze. Vispirms paldies deputāte Dorisai Pakai par ļoti labo um, ziņojumu projektu par Bosniju Hercegovinu. Pagājušajā gadā es sacīju, ka runājot par Bosniju Hercegovinu Ir grūti runāt tikai par labo un pozitīvo. Diemžēl šogad uh, ir tāpat, kā jūsu pro, uh, ziņojuma projektā ir redzams, uh, progress ir visai neliels. Un kā ir rakstīts rezolūcijā, valsts atpaliek no citām sava reģiona valstīm, sāk atpalikt. Eiropas Savienība visos līmeņos mēģina sniegt palīdzību politisko reformu procesā. Notiek virkne aktivitāšu, ar, kas ir domāts, lai risinātu vissteidzamākos jautājumus. Uh, lai 2012. gada jūnijā pieņemtā ceļu karte, kas atspoguļo arī padomas secinājumus, tiktu izpildīt punktu pa punktam. Um, es pats piedalījos apspriedēs Sarajevā, kurā kur mēs apspriedām panākto progresu un arī valsts tuvināšanos Eiropas Savienībai, man ir palicis iespējas šajā valstī, ka daži no politiķiem vairāk eh, aizstāv partiju intereses un, un etniskās intereses un nodarbojas ar tādu kā šķelšanu. Politisko līderu ziņā Bosnijā Hercegovinā šobrīd ir sākt uzņemties atbildību par to, kas notiek, kāpēc politiskā stabilitāte ir apdraudēta, kāpēc grūti nonākt pie vienošanās par būtiskiem jautājumiem. Un šie, šie jautājumi ir tādi, no kuriem nevar izvairīties. Bosnija Hercegovina var kļūt par mūsu kaiviņu, kaimiņu valsti. Mums ir pēc iespējas jāatvieglo Bosnijas Hercegovinas iestāšanās apie uh, Eiropas Savienībā. Es esmu ticies ar ministriem un notika piecas tehniskas dabas tikšanās, ko organizēja mani dienesti, neraukoties uz uh, to, ka progresa vēl pietrūks, mēs tomēr esam apstiprinājuši, ka sniegsim atbalstu tiem, kas vēlas, lai progress nu, būtu, un mūsu struktūrētais dialogs par tieslietām jau um, ir novedis pie rezultātiem. Un es vēlreiz gribu teikt jums paldies par šo ziņojumu. Paldies! Ratūriem nomadīja grupu. Paldies, un tagad uh, vārds uh, politiskām, uh, politisko grupu pārstāvjiem Pakskundze. Priekšsētājs kundze. Fils kungs. Diskusijas um, šeit tika atliktas četras nedēļas. Mēs cerējām, ka būs kādi pozitīvi notikumi šajā valstī, bet diemžēl tas Nu, tā nav noticis, nekas nav pavērsies uz labo pusi, nav uh, nekādas vienošanās Finči gadījumā, nav nekādas uh, risinājums uh, federācijas uh, jautājumā. Uh, partijas priekšsēdētājs, viens no partijas priekšsēdētājiem ir uh, aizturēts, uh, jo um, Daytonas vienošanās tas nav uh, tā paredzēts. Integrācija ir uh, kavēta. Bosnija-Hercegovina ir tādā ļoti sarežģītā situācijā politiķi Briselē, kā mēs tikko to dzirdējām, uh, un arī uh, šajā valstī mēģina darīt visu, lai palīdzētu cilvēkiem. Bet problēma ir tāda, ka nu, um, viņi, šie cilvēki, acīm redzot, uh, vienkārši negrib, lai viņiem palīdz. Es izteicu tādu grozījumu, kas, kuram būtu jābūt tādam tā kā brīdinājumam. Uh, politiķiem. Es zinu, ka daudzi mani neatbalstīs, bet uh, man liekas, ka man ir saistības attiecībā uz cilvēkiem Bosnijā, Hercegovinā, un es neredzu nekādu citu iespēju kā politiķiem ļoti skaidri to pateikt, un šī sarežģītā situācija radusies tādēļ, ka politiķi nav darījuši savus uh, darbus. Arī tādēļ, ka cilvēktiesību tiesas spriedumi nav uh, transponēti. Un tādēļ iesniedz šo manu grozījumu. Un mēs uh, ar šo prasību neskar visus pilsoņus un pilsoņus Bosnijā Hercegovinā, bet gan kritizē politiķus. Un tā tas ir arī domāts, un tas ir pareizi. Un mūsu pašiem, pašu pilsoņiem mēs vairs ilgi nevarēsim paskaidrot, ka mēs naudu pārvedam uz Bosniju Hercegovinu, kā jūs to teicat, ka mēs sasniedzam tik lielu. Uh, uh, palīdzību, un politiķi tur mūs visus, nu, burtiski tā kā vazā aiz degunu un rāda mums gara degunu. Esmu ļoti apbēdināta, ka man ir jāizmanto šī iespēja iesniegt šo grozījumu, jo ar Bosnijas Hercegovinas cilvēkiem jau 23 gadus esmu cieši saistība, un es ceru, ka valstī būs laba pārvaldība, lai cilvēkiem būtu darbs, bērniem nākotne un varētu atgriezties visi tie, kas devās prom. Paldies! Grācie, Paldies, sociāldemokrāta vārdā. Boskurt uh, kundze, divas minūtes. Paldies, priekšsēdāji, gudētais komisāri, mums gudētā ministra. Nu, katrs termiņš netiek ievērots. Bosnijas Hercegovinas vadītājiem bija jāveic uh, ievērojams uh, progress, bet viņi ir ievērojami izgāzušies. Uh, visiem pilsoņiem nav vienīgas tiesības uz pārstāvniecību, bet tas taču ir pamats demokrātiem cilvēku un uh, pilsoniskām tiesībām. Gadus atpakaļ, kad es biju Bosnijā un Hercegovinā, es runāju ar cilvēku, kas bija daļa no tā saucamiem citiem. Viņš teica, ka viņš cer, ka kādu dienu viņš varēs kļūt par savas valsts prezidentu. Kolēģis nevaru atbalst atbalstīt uh, šo aicinājumu uh, ne, uh, noraidīt Bosnijas Hercegovinas līdzdalību. Es negribu šeit liekt Bosnijas Hercegoviniešu tiesības. Horvātija drīz vien iestāsies Eiropas Savienībā, tam būs liela ietekme arī uz Bosniju Hercegovinu. Uh, Eiropas Savienības robežas starp Horvātiju un Bosniju, Hercegovinu ir eh, jābūt tiltām, nevis eh, jāšķeļ mūsu reģions. Bosnijā, Hercegovinā cilvēki arī cieši no bezdarba. 80% no iedzīvotājiem grib būt Eiropas Savienībā. Un jārisina etniskie jautājumi. Bet, nu, mēs esam tagad strupceļā. Bosnija, Hercegovina neveic progresu, komisija arī bloķēsies, taču reģions attīstās. Vai Horvātijas iestāš, iestāšanās ir kā sods Bosnijai Hercegovinai, vai tas tā ir? Mums ir atbildība par visu Balkānu reģionu. Uh, kā mēs tur varam nodrošināt ilgtspējīgumu. Ja ir um, gribas spēks atrisināt kaut šo situāciju, tad tas ir noteikti ir iespējams. Paldies, un tagad Alde vārdā neica eh, Uitembruks kundze. Voorzitter van het parlement, mevrouw de. Tenētā priekšstādātājs kundze. Padoms priekšstādātājs kundze. Komisāra kungs, stargie kolēģi un kolēģis. Es saprotu jūsu vāžas, arī jūsu vilšanos. Daudz ir vīlušies, kas aktīvi sako attīstībai Bosnijā, Hercegovinē un kas tikt aktīvi ir mēģinājuši uh, ietekmēt situāciju, lai tā uzlabotos. Un visi tie, kas tā ir darbojušies, tad atkal un atkal konstatē, ka atkal un atkal palaisti garām ir kāda termiņa. Es saprotu pakas kundzi, kas ir ļoti aktīva, dinamiska kolēģi un atbildīga kolēģi, ka viņa tagad šīs. Uh, bāžas pauž tādā veidā, ka ir iesniegusi grozījumu, aicinot uh, dalību valstis Eiropadomē runāt par Bosniju, uh, Hercegovinu un atraukt uh, aizsāktās sarunas un tāpat arī pārtraukt uz laiku finanšu palīdzības maksājumus. Es to saprotu, bet tam nepiekrītu, jo, lai arī cik lieli būtu trūkumi Bosnijā, Hercegovinā, diemžēl. Uh, Daudzi eiro uh, Eiropas valstīs uh, ir arī citi lieli trūkumi. Un, uh, Tajā pašā laikā valsts, kas, piemēram, uh, Eiropas padomē ir apvienojušās un kur trūkumi ir daudz lielāki, tās ir arī lielas valstis. Mēs uh, uh, diskutējam ar šīm valstīm un arī izsakam kritiku, bet uh, neaicinam pārtraukt to darbību Eiropas padomē. Līdz ar to nu, nevar uh, mērīt ar divējādu mērāuklu atkarībā no tā, vai valsts ir liela vai maza. Fontēns vienā no fabulām rakstīja, tad, ka uh, tad, kad kāds ir liels un spēcīgs, tad pret viņu izturs savādāk nekā tad, kad kāds ir mazs un uh, vājš. Uh, mums ir jākritizē Bosnija Hercegovina, bet man liekas, ka Doris Paks priekšlikums uh, iet pa tālu. Paldies. Nākošā runātāja Kornelisen Konze. Runātāja nav ieslēgts mikrofons. Jā, yeah, I have a mic now. Uh, Kopš vakardienas mēs intensīvi debatējam par to, vai nepieciešami stingrāki pasākumi pret Bosnijas Hercegovinas vadību. Netiek ievēroti termiņi, turklāt regulāri. Konstitucionālās reformas iekavējas, bet tās ir absolūti nepieciešams valstī. Pakas kundze domā, ka um, ka ir jādomā par to, ka Bosnija Hercegovinas iestāja Eiropas padomē varētu tikt aizskavēta, bet jādomā, ka, piemēram, ierobežojuši pasākumi arī finansējumu jomā no tiem nekāda labuma Bosnijas iedzīvotājiem nebūs. Tad šeit būs dalīts balsojums par šiem jautājumiem, bet ir jāsaprot, ka valsts atbildīgajām personām ir jāsaprot, ka tās ir atbildīgas par to, kāda situācija ir šobrīd, un risinājums ir viņu rokās. Un tā ir jāsāk arī daudz, jā, jāsaprot, ka situācija ir tiešām steidzama, pasākumi ir neatliekami, neviena valsts nevarēs izlikties ka kaut kas, kaut kādu apstākļu dēļ tā neko nespēja izdarīt, vai viss būtībā ir ļoti labi. Startautiskajiem līderiem ir jāsaprot, ka um, tuvojas krīze, ka tiešām um, drīz neko vairs nevarēs daudz labot un jādomā par šīs valsts iedzīvotājiem. There is a blue card. Are... Ir zilās kartiņas jautājums, vai jūs atbildēsiet uz to, lūdzu, vārds uzdevējam. Kornelisenas kundze, ņemot vērā to, ko jūs sacījāt, kā jūs izskaidrojat šīs lielās naudas summas, kas tiek maksāts Bosnijai Hercegovinai, kā jūs tos izskaidrojat saviem vēlētājiem? Atbilde. Bosnijas Hercegovinas iedzīvotāji ir eiropieši, viņi ir pelnījuši būt Eiropas Savienībā kādā brīdī, un viņu progress ir vienlaikus arī mūsu progress. Visi līdzekļi, kas tiek izlietoti viņu uh, programmām, nodarbinātībai, nabadzības izskaušanai un tā tālāk. Galu galā no tā visa iegūs jebkurš Eiropas Savienības pilsonis, jo tas nozīmē solidaritāti un es to vērtēju ļoti augstu. Paldies! Thank you very much! Paldies! Nākamais runātājs ir Korebas kungs. Viena minūte, lūdzu. Paldies, priekšēdētāji. Mēs atkal novērtējam to, kā Brosnijā, Hercegovinā, kā tā gatavojas iestājai Eiropas Savienībā. Jāsaka, ka šī valsts ir visvājākais posms Rietumu Balkānos. Iestādes um, tām jāvērš daudz vairāk vērība labai pārvaldībai, demokrātisko institūciju veidošanai, administrācijas kapacitātes attīstīšanai un sociālajām ekonomiskajām reformām, kā arī cīņai pret bezdarbu. Liela, liels posts ir arī korupcija. Tas ietekmē sabiedrības dzīvi kopumā. Problēma ir arī cilvēku tirzniecība. Uh, pietrūkst plurālistisku, daudzveidīgu, brīvu plašsaziņas līdzekļu. Un uh, Eiropas Savienības paplašināšanās būtu ļoti liela investīcija Bosnijas, Bosnijā, Hercegovinā. Un es ceru, ka agrāk vai vēlāk šī valsts atbildīs kritērijiem. Paldies! Un tagad viena minūte runās Beldera kungs. Paldies, priekšsēdētāji! 7. maijā no Eiropas ārējās darbības dienesta es saņēmu atbild uz jautājumiem par padomas aktivitātēm, par salafistu aktivitātēm Bosnijā, bet 14. maijā divi um, um, nozīmīgi darbinieki Irākas vēstniecībā um, tika apsūdzēti nelikumīgā darbībā un tika publicēts atmaskojošas fotogrāfijas. Es gaidu no jums nopietnas atbildes uz nopietni domātiem jautājumiem. Vai jūs domājat, ka Bosnijas Hercegovinas pašreizējā situācija kā kandidāta valstī ir savietojama ar uh, salafistu aktivitātēm un vahabītu aktivitātēm tās teritorijā, ko tas liecina par drošību. Runātājs tika pārtraukts. Liels paldies, Angurakis kungs! Goe viena minūte. E, ziņojumā ir runa par to, ka tiek eksploatēts darba spēks, darba ņēmēji. Ir pieprasīts arī dinamizēt kapitalistisko struktūru, struktūrālo pārvaldību um, reformu procesu. Un iecerēts arī izdot rekomendācijas pret etnisko diskrimināciju, bet Eiropas Savienība kas, kurai jāpateicas par Dienvidslāvijas sašķelšanu un robežu novilkšanu, kas ir slacīts ar cilvēku asinīm, Um, ko tagad mēs redzam, ka ir izveidoti divi protektorāti. Vienā no tiem jau 20 gadu atrodas NATO spēki. Bosnijai nav vajadzīga dalība Eiropas Savienībā. Tā ir jāatbrīvojas no tās armijas, no imperialismu izpausmē. Un tagad uh, Klaiskungs. Paldies, priekšsētāj kungs. Nu, tā tiešām ir bijuši galīgi traki ideja tādu valstu kā Bosnija, Hercegovina uzskatīt par iespējamu uh, iestājas kandidāti. Šī ir valsts, kurā ir milzīgas problēmas ar organizēto noziedzību, kurā ir milzīgas problēmas ar korupciju. Pirms uh, pāris nedēļām Sivko Bodimirs. Uh, Bosnijas Horvātijas uh, sabiedrības priekšsēdētājs tika arestēts, jo pastāv aizdomas par korupciju. Vēl 18 eh, ierēģi tika arestēti. Acīm redzot, eh, notiek sadarbība ar jaunotiesātiem eh, noziedzniekiem. Vēl ir izteikti pārmetumi apsūdzības par korupciju, iesaisti narkotiku tirdzniecībā. Līdz ar to um, organizētā noziedzība ir uh, uzkāpus līdz pat augsts, valsts augstākajām pārvaldes. Uh, struktūrām. Bez tam arī ir vahabismas kustība, kas grib nodibināt šārie tiesu valstī. Nu, vai tad mums vēl ir vajadzīgas problēmas Eiropas Savienībā? To jau tā ir pietiekami jāapstādina šī nekontrolētā paplašinātība. Nākošais runātais pasautkungs pusotra minūte. Neviens pēdējo 15 gadu laikā nav vairāk darbojies Bosnijas labā, kā bīskaps Paņerits no Panalukas un Dorisa Paka. Un ja kāds ir tik ļoti norūpējies un nobrījies kā Doris Paka, tagad to varēja saklausīt viņas teiktajā, tad tas ir jāuztver nopietni. Uh, Nu, protams, ka var runāt par bezdarbību un korupciju valstī, bet mums kopā ir jāpadomā, kā um, turpināt rīkoties. Daži saka, nu, vai mums vajadzētu atsaukt mūsu spēkus. Daļai tas būtu pareizi, jo varbūt, ka mēs esam pārāk daudz iejaukušies pārāk daudzās detaļās, bet no otras puses situācija ir tāda, ka uh, šī valsts. Uh, Amerikāņu vadībā ir uh, saņēmusi tādu struktūru, kas vienkārši nefunkcionē. Uh, Un ir tāds ļoti slavens teikums, Frans Jozef Štraus to teica, nu ja jūs nepareizi aizpogājat žaketi, tad tā ir jāatpogā un jāsapogā pareizi. Mums ir nepieciešama uh, federācija trim uh, vienlīdzīgi spēcīgām uh, uh, tautām. Mums ir vajadzīga konstitūcija, ir vajadzīga uh, jauna pārvaldes uh, paudze un uh, daudz citi. Visi šie uzdevumi mums ir jārisina kopā. Uh, jo mēs ar SIEF esam bijuši pie situācijas, kad šī valsts ir nonākusi tādā krīzē. Bet ne tikai mēs nedrīkstam bezdarbībā novērsties, bet arī cilvēki šajā valstī paši viņiem ir aktīvi jāstrādā, mēs no ārpus nevaram visu atrisināt. Protams, ka atjaunotnes spēkam ir jānāk no šīs valsts pašas. Paldies! Paldies! Un tagad uh, pusotra minūte Ročikungs. Madam Minister, Commissioner, nobody expected that Bosnia Herzegovina's road. Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs. Neviens eh, nebūtu domājis, kā ceļš uz Eiropas Savienību būtu vienkārši ņemot vērā sarežģīto valsts struktūru, bet, kā to teica jau Paks kundze, mm, ceļš vēl ir garš, ir jāpieņem uh, reformas un jāizvairās no politiskās paralīzes. Taču domāju, ka tas nav neiespējami īstenot reformas. nepieciešama politiskā pārstāvniecība, tiesiskā vāra, efektīva tiesiskā vāra, tas viss ir jāstiprina. Taču, protams, izaicinājumu apmērs Bosnijā Hercegovinā nevar būt atruna, lai neko nedarītu. Nē, gluži pretēji, līderiem ir jā strādā vairāk Bosnijas iedzīvotāju interesēs 1. jūlijā Horvātija būs Eiropas Unības dalība valsts, Melnkalne ievērojam progresē, mēs redzam progresu attiecībās arī starp Prištinu un Belgradu. Es nedomāju, ka Bosnijai un Hercegovinai būtu jāpaliek um, iepakaļ, bet uh, šeit mums tiešām ir jāmudina Bosnijas Hercegovinas līderi rīkoties. Paldies! Paldies, un tagad vārds tiek dots Tarmet kungam minūte. Paldies, priekšsētāji! Bosnijā ir ārkārtīgi liels bezdarba līmenis - 43%. Tā ir vēl viena nabadzīga austruma Eiropas valsts, kas grib iestāties Eiropas Savienībā. Tad, kad durvis tiks atvērts Bosnijai, uh, Daudzi Bosnijas iedzīvotāji pametīs šo valsti, apvienotā karaliste tad būs magnēta valsts. Brītu konservatīvā pārtija saka, ka tā vēl samazināt imigrāciju, bet kā mēs visi to zinām, ka tas ir absolūti neiespējami tik ilgi, cik ilgi mēs būsim Eiropas Savienības dalība valsts. Un šī um, neiespējamība būs vēl lielāka, jo vairāk paplašināsies Eiropas Savienība. Jūs nozīmēs, ka visu valstu pilsoņiem būs brīvpārvietošanās tiesības. Leiborist Brītu valdība, kas šeit netiek pārstāvēt, nevar atbalstīt Bosniju Hercegovinu kā Eiropas Savienības dalībvalsts nākotnē. Paldies! Liels paldies! Paseltkungs pacēl zilo kārtu kartiņu. Ručīkungs tikai tās atbildēt uz to. Pusēt. Paselta kungs. Paldies, es gribēju Ručeka kungam pajautāt, pēc piecām ar pus nedēļām Horvātija kļūs par dalību valsti. Uh, Kādas iespējas jūs redzat pārobežu sadarbībā ar Bosniju, Hercegovinu, tieši Pozavinā vai Banjā Lukā vai citos problemātiskos, problemātiskās vietās, vai Horvātija varētu sniegt uh, tādu jauncelsmas palīdzību Bosnijai? Divas silās kartiņas ir, saka priekšēdētājs. Es gribētu īsi atbildēt Jā, es uzskatu, ka šādas iespējas ir, mums ir jāstimulē šāda iespēja, bet tai pašā laikā jāapzinās, ka daudziem cilvēkiem Bosnijā, Hercegovinā eh, dzīve kļūs sarežģītāka, jo Horvātija būs dalība valsts un būs eh, jaun tā kā robeža starp Horvātiju un Bosniju Hercegovinu. Cilvēkiem nebūs vairs tik viegli ceļot pāri robežai un tas attieksies arī uz preču pārvadājumiem, bet, bet ir būtiski tomēr stimulēt pārobežu sadarbību, jo citas izejas nav. Un, ja drīkst, es gribētu uh, uzdot jautājumu grāfam Dārtmutam. Par... Vai jūs varat uh, nosaukt skaitli? Uh, Jūs aprakstījāt valsts iedzīvotājus, kas apdraud valsti, kas gan vienmēr ir ļoti um, draudzīgi noskaņot pret jūsu valsts, cik cilvēku no Bosnijas Hercegovinas dzīvo Lielbritānijā. Ručekungs Jūs runājat ne par to, nav ļoti daudz bosniešu, hercegoviniešu, bet tieši tāpēc, ka mēs spējam kontrolēt imigrāciju. Un ja šī, jūsu, šī valsts kļūs dalībvalsts, tad mēs nedrīkstēsim vairs kontrolēt imigrāciju no tās. Un, diemžēl, uh, tas tā notiks ar komisijas atbalstu. Dartmut kungs ir vēl viena zilā kartiņa, ko jautājumu vēlas uzdot Kornelisenas kundze. Lūdzu. Dārtmuta kungs savā uzrunā Šķita, ka Bosnija Hercegovina jau rīt varētu kļūt par dalību valsts, bet tā nav, jo notiek pievienošanās process ir nepieciešamas reformas gan cilvēktiesību ievērošanas jomā, gan tiesiskumā, gan konkurētspējas attīstīšanā, gan tirgus struktūra izveidē un tā tālāk. Vai jūs nevēlaties, lai Bosnijas Hercegovinas iedzīvotāji varētu baudīt šos labumus, vai jūs domājat, ka viņiem tas nepienākas? vai tiešām princips mīl savu tuvāko attiecas tikai uz Britu salām? Would... Manuprāt, es ļoti skaidri izteicos un paskaidroju, ka mana partija ir pret to, ka Bosnija Hercegovina kļūst par dalību valsti, bet mēs esam arī pret Maķedonijas, Serbijas un Turcijas, Albānijas, Melnkalnes un galvenokārt Turcijas iestāšanos Eiropas Savienībā. Un tas ir tas, ko es gribēju pateikt. Un otrs, gribu ļoti īsi izklāstīt, ja es, teiksim, Bosnijai, Hercegovinai, uh, jau rīt būtu jāiestājas, tad protestēt būtu par vēlu. Vajag protestēt, kamēr vēl ir laiks. Paldies! Nākamais runātājs. Ministrijas. Danke, Präsident. Wir haben Paldies, priekšsētājkungs. Ar uh, Bosniju Hercegovinu mēs redzam valsti, kurā uh, atsevišķo reģionu uh, kompetences un vāra uh, sadalījums ir lielāks nekā centralizētajā valstī. Uh, Un Bosnijai nepieciešams tāds plašāks centralizācijas līmenis un Hercegovina savukārt to nevēlas. Vairākus miljardus mēs vienmēr mēs jau vairākus gadus tērējam, lai radītu daudz tautu valsti, bet mūsu darbība nav veiksmīga. Un uh, mēs vērtējam Bosniju un Hercegovinu, bet pēkšņi pret Serbiju mēs izturamies savādāk. Atbalstot Albāņus, mēs paši esam radījuši problēmas. Un uh, Bosnijā un Hercegovinā uh, tiek pārkāptas cilvēktiesības, un mēs uh, liekas, ka to neievērojam, arī pašnoteikšanos neievērojam. Serbi ir veikuši uh, vairākas reformas, uh, un Bosnijā ir centieni veidot atsevišķu valsti, muslimu valsti, un uh, mūsu neveiksmīgai politikai ir drīz jābeidzas. Paldies! Paldies! Pasesku kundze! Mult, domnule președinte domnule comisar fle paldies priekšsēdētāja kungs komisāra kungs es esmu par es paplašināšanos gan virzienā uz austrum eiropu gan arī virzienā uz rietumbalkāniem bosnija hercegovina ir vienīgā valsts reģionā kurā kura neparāda vēl pietiekam progresu attiecībā uz Eiropas integrācijas procesu. Un būtiskākais tas, ka šeit nav tādas vīzijas, kurā šī valsts attīstītos un uz ko tā tiektos, arī sarežģītās administratīvās struktūras apgrūtina lēmu pieņemšanas procesu. Arī politiķi šaubās, iedzīvotāji šaubās, par Bosnijas kapacitāti funkcionēt kā īsta valsts. Ir dažādi viedokļi starp politiķiem. Tie skar viņu pašu intereses, pašu intereses tiek stādīts augstāk par nacionālām. Līdz ar to progress ir lēns, drīzāk pat stagnē. Līdzīga situācija ir arī Moldovas republikā ļoti nozīmīgi rast uh, tādu vienotu pieeju, bet tas šobrīd ir sarežģīts. Sarežģīta situācija ir arī ar mazākumtautībām, un konstitūcijā ir ierakstīts tikai bosnieši, sarbi vai horvāti var uh, izvirzīt kandidatūru prezidenta amatām. Un bez tam ir arī uh, vēl tāda ļoti plaša skepsa attiecībā uz ES iedzīvotāju vidū. Paldies! Paldies, Fajans kundze! Bosnija. Paldies, priekšsādātājs kungs. Bosnija Hercegovina izslīd no mūsu rokām. Valsts ir politiski paralizēta, politiskā elita nepilda solīto un neveica reformas un sekas izjūtas valsts iedzīvotāji. Pakas kundzes ziņojums parāda, kāda ir situācija šajā valstī, bet es nevaru piekrist viņas radikālajam priekšlikumam, lai uh, izslēgtu Bosniju Hercegovinu no Eiropas padomas. Tas nebūs liederīgi. Uh, ir skaidrs, ka tad uh, valsts um, no vienas krīzes nonāktu um, citā. Jāmaina situācija un ir. Uh, jāstrādā, lai šī valsts arī būtu ES dalība valsts, bet, eh, manuprāt, retorika par valsts sadalīšanos nav pareizi. Bosnija eh, spējas pārvarēt eh, tādas problēmas. Mēs varam būt kā piemērs, bet nedrīkstam dot un pieņemt tukšus solījumus. Ar Horvātijas iestāšanos ES Bosnija būs mūsu lielās saimas tieši kaimiņš šodien īrijas prezidentūru aicinājām uh, Mm, vienkāršākus noteikumus pieņemt uh, Bosnijas uh, valsts piedarīgajiem ceļojot uz Horvātiju. Šādā veidā varētu atvieglot cilvēku dzīvi tur. Nedrīkst sodīt cilvēkus politiķu uh, nespējas dēļ. Bosnijas Hercegovinas politiķi nedrīkst izmantot viņu īstermiņa intereses, lai sodītu cilvēkus. Paldies! Kukan kungs, nākošais runātājs, pusotra minūte. Liels paldies. Es teikšu, ko tādu, ko neviens vēl nav teicis. Es gribu uh, augsti uzteikt uh, Eštons kundas un Filkunga iniciatīvas, lai varētu turpināt progresu Bosnijā un Hercegovinā. Taču, protams, situācija šajā pilsē, uh, valstī aizvien satraucošāka. Uh, Bieži vien pilsoņu gaidas tiek paralizētas, jo viņu valstu līderi nespēja atbilstīgi rīkoties. Ja Eiropas Savienība vēlas uzņemties atbildību par Bosnijas Hercegovinas nākotni, tad vietējiem politiķiem ir jāuzņems arī sava atbildības daļa par esošo situāciju. Šeit runāja par pamat cilvēktiesībām. Kā tas nāk, kā četrus gadus pēc tiesas lēmuma Finčiga lietā mums nav uh, iespēja uzlabot pilsoņu tiesības. Tas ir minimālais eh, priekšnoteikums katrai dalību valstī, kas grib kļūt par Eiropas Savienības kandidātu valsti. Šeit runāja par Bosnijas Hercegovinas ambīciju kļūt par daļu no Eiropas ģimenes. Uh, Iepriekšējā ziņojumā tiek runāts par ļoti uh, mazu progresu. Galvenais priekšnoteikums jebkura veida uh, kandidāta valstī ir, uh, lai šajā valstī par Eiropas integrāciju tiktu runāts vienā balsī. Viņiem nav nepieciešama reformas Brīselē, bet šīs reformas ir nepieciešamas pilsoņiem. Tas viss ir ietojā politiķu rokā. Paldies! Köszönöm Paldies! Seši deputāti vēlas izteikties brīvā mikrofona. Uh, ietveros visiem sešiem deputātiem tiks dots vārds, ja viņi iekļausies vienā minūtē. Vankī kungs. Képviselőtársaim! Paldies, priekš, eh, priekšētāji godētie parlamenta deputāti. Bosnija-Hercegovina atrodas pašlaik ļoti sarežģītā situācijā. Tā ir federatīva valsts, tā ir ļoti ievainojama trīs etniskās grupas uh, tur mēģina sadzīvot. Tas ir ļoti sarežģīti. Es dzīvoju Ungārijā. Uh, Mm, dzīvoju Muhēda pilsētā, kur bija ļoti sarežģīta situācija, bija horvāti, vācieši, serbi, etniskie ungāri, kas dzīvo kopā, un tad ir vēl viena pilsēta, kur arī ir līdzīga aina. Tad runājot ar Bosniju Hercegovinu, vispirms ir nepieciešams stabilizēt situāciju. Mēs ceram, ka tas notiks pēc iespējas ātrāk. Es arī ceru, ka sārunas pātrināsies un uh, lietas gludi attīstīsies, lai šī valsts varētu pievienoties Eiropas Savienībai. Es domāju, ka. Jā, jāpatur arī prātā tas, ka Horvātija pie iestāsies, un tas ir uh, Bosnija Hercegovina, tad perspektīva tuvinās. Paldies! Vai... Es gribu teikt paldies, ka ir šis progresa ziņojums. Visā citādi vēl daudz mazāk mēs runātu par Bosniju Hercegovinu. Ir gluži traģiski, ka ar kara beigām samazinājās arī uzmanības līmenis. Tas ir ne tikai žēl, ka tas tā, bet arī tas ir negodīgi attiecībā uz daudzajiem upuriem. Un kopš tā laika šajā valstī ir iestājies klusums, un visi cer, ka no šīs trupceļa valsts izkļūs, taču aizvien vēl viļamies un viļamies. Mums nevajadzētu uh, likt vilties arī idejā par multietnisku Bosniju Hercegovinu, jo visādi citādi tad taisnība būtu tiem, kas aizsāk šo šausmīgo uh, karu, un tas neatrasinātu nevienu no tām problēmām, no kurām cieš šī valsts. Situācija mainīsies tikai tad, ja mēs Bosnijai Hercegovinai uh, veltīsim lielāku uzmanību un arī iznosim spiedienu, lai rastu jauns risinājums. Un pirmām kārtām mēs nedrīkstam šo valsti atstāt vienu pašu, jo citādi mēs to atstājam ekstrēmistu varā. Paldies! Paldies! Kačinkungs, paldies! Ņemot vērā, ka Horvātija iestāsies Eiropas Savienībā, padomē komisijai jāļauj Bosnijai, Hercegovinai paturēt spēkā esošo režīmu arī pēc 1. jūlija. Bosnijas Hercegovinas pilsoņiem ir jābūt iespēja braukt uz Horvātiju tikai ar savu uh, identitātes kārtu, jo Horvātija iestājas Eiropas Savienībā, nevis Schengen zonā. Mums ir jābūt solidāriem ar uh, Bosnijas pilsoņiem, jāpalīdz viņiem ekonomiski attīst, attīstīties. Uh, Tajā pat laikā man ir jāizsakās pēc septīto grozījumu, kur tiek aicināts Eiropas padome atcelt Bosnijas Hercegovinas iestāšanos šajā Eiropas padome. Mēs nedrīkstam izolēt šo valsti kaut kādā veidā viņu identificējot ar Baltkrieviju. Uh, vienīgā Eiropas valsts, kas nav Eiropas padomas uh, loceklis. Mēs ejam šeit pārāk tālu. Mums ir jārunā par tik drastisku grozījumu vispirms afetā. Vis, mums ir jāizstāv baznīcas pilsoņi un nedrīkstam atcelt arī finansējumu atbalstu šai valstī. Paldies priekšsētāji! A uh, szó Paska urat illeti egy percben. Nākošais runātais Paskas kungs viena minūte. Paldies, paldies, priekšsādātāja kungs. Bosnija-Hercegovina ir valsts, kurā ir ļoti sarežģīta politiskā struktūra valsts ir eh, ļoti dalīta gan etniski, gan arī reliģiozā ziņā, un ir sarežģīti radīt vienotas politiskās eh, struktūras. Atmiņas par neseno karu vēl ir ļoti svaigas, un tādēļ ir tāda ļoti liela neusticēšanās starp eh, politisko elitu šajā valstī. Viens piemērs - Horvātija, Servija ar šo piemēru varētu parādīt Bosnijas Hercegovinas iedzīvotājiem, ka mierīgs risinājums ir iespējams un ka tas ir veiksmīgs valsts attīstībai. Un es domāju, ka integrācijas process Balkānos jāturpina un jāmēģina atjaunot uh, iedzīvotāju uzticību šim procesam. Mūsu palīdzība šai valstī, tai nav nekādu alternatīvu un situācija pat ir sarežģītāka nekā citās valstīs. Paldies! Nākamais runātājs ir Prāns Kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdē. Es varētu apsveikt Bosniju Hercegovinu par to, ka tā panākusi nelielu progresu o, uh, politisko kritēriju izpildīšanai, bet jo lielāku pretestību valsts izrāda Eiropas Savienībā, jo labāk. Vismaz man tā šķiet. It īpaši tā atsakās pāriet uz neoliberālo tirgus ekonomiku. Uh, Uh, acīm redzami, pavisam maz progress ir panākts arī attiecībā uz brīvu pārvietošanos, un es noteikti viņus uh, apsveicu ar to, jo um, tas nozīmē uh, arī ierobežotu pārvietošanos uh, valsts iekšienē atkarībā no etniskās piedarības. Uh, tiek eh, runāts par to, ka nav kopīga redzējuma, bet ko tas nozīmē, ja šī sabiedrība ir sadalīta vismaz trijos segmentos, un vai tad tiešām mums Eiropas Savienībā ir vajadzīga šāda sašķelta valsts, vertikāli sadalīta valsts, sašķelta valsts ir nepārvaldām. Un es domāju, ka Ziedri Stokholmā šodien izdara tieši tādu pašu secinājumu. Paldies! Zenkas kungs. Es eh, gribētu pateikties par šo diskusiju, jo šī diskusija parāda to, ka situācija Bosnijā un Hercegovīnā uh, nav uh, brīnums mums nevienam, bet tomēr uh, rodas jautājums. Uh, Uh, un tas nozīmē, ka uh, šai valstī uh, nav perspektīvas iekļūša, lai iekļūtu Eiropas Savienībā. Es domāju, ka šādai perspektīvai ir jābūt, jo pretējā gadījumā Eiropas Savienība zaudēs būtisku ietekmes iespēju uz situāciju Bosnijā-Hercegovinā. Runājot par šo valsti, mums vienmēr vajadzētu atcerēties par vēsturisko un etnisko kontekstu. Es uzskatu, ka būtu daudz labāk, ja Bosnija-Hercegovina uh, Mm, varētu iestāties Eiropas Savienībā um, un uh, tiektos uh, sasniegt tos parametrus, kas ir priekšnosacījums iekļūšanai Eiropas Savienībā, un ja tā netiktu atstāta pati savā ziņā. Paldies! Mēs esam nonākuši gandrīz pie debatas beigām. Tagad došu vārdu Fūlskungam. Mr. President, uh... Honorable. Priekšsādātāja, godātie deputāti. Dažreiz uh, uh man ir uh, žēl, ka es varbūt nepieturos uh, pie iepriekš uzrakstītā teksta, bet uh, Eh, šeit eh, cienījamais deputāts eh, teica, ka netiek nodrošināta darba spēka brīva pārvietošanās. Es negribētu tam piekrist. Es parasti izvairos um, paust jau kādas prognozes vai datums attiecībā uz paplašanāšanās procesu, bet es gribētu izdarīt izņēmumu šodien, un es ļoti ceru, ka kolēģi man to piedos. Bosnija-Hercegovina vēl nav iesniegusi pieteikumu, uh, ka tā vēlētos uh, Mm, iestāties Eiropas Savienībā. Ja uh, tas tā notiks, ja tiks izpildīt vesela virkne priekšnosacījumu, tad padome lēms par asociācijas uh, līguma sagatavošanu, tālāk komisijai būs jāsagatavo savus atzinums. Ja viss noritēs labi, tad iespējams, ka mēs ierosināsim uzsākt iestāšanās sarunas, varbūt arī zināms aizkavēšanās, jo varbūt ir kaut kādas uh, problēmas, kas vēl būs jāatrisina. Tad varētu varētu uzsākties iestāšanās sarunas, tad veselu gadu notiks tā saucamā skrīninga procedūra, tad uh, notiks uh, uh, divu gadu um, ratificēšanas process. Bez tam gribu jums atgādināt, ka dalībvalstīm ir iespēja septiņu gadu laikā, septiņus gadus uh, aizstāvēt vai aiz, uh, neļaut, teiksim, šo mm, personu brīvu iebraukšanu savā tirgū. Uh, Un, ja viss noritēs labi, tad tikai pēc 17 gadiem būs šāda brīva pārvietošanās. Un es domāju, ir ļoti grūti paredzēt, kāds varētu būt problēmas pēc 17 gadiem. Jāsaka, balstoties uz iepriekšējo pieredzi, kas mums uh, bija ar paplašināšanos uh, mm, attiecībā uz. Um, Mans valsts iestāšanos, eh, es labi redzēju, kāda ir eh, man tautiešu situācija tā karalistē. Tālāk, eh, mums ir arī zināmas saistības, ko esam uzņēmušies attiecībā pret Bosniju Hercegovinu. Mēs viņiem uzspiedām, jāsaka, šo līgumu. Tātad mums ir saistības, kas jāaizpilda. Un šis datums, kas ir atrunāts līgumā, bija vislabākā, vislabākā atsauce Hercegovinai, lai varētu ieviest mieru Bosnijā, Hercegovinā. Un es domāju, ir pienācis laiks padomāt par citu platformu, lai Bosnija-Hercegovina varētu pārveidoties, jo paplašināšanās ir daudz spēcīgāks un ietekmīgāks instruments, un tieši ar paplašināšanos Eiropas Savienība spēs atrisināt daudz tās problēmas, par kurām jūs sūdzaties, par kurām mēs sūdzamies saistībā ar Bosniju-Hercegovinu. Mums vi ir jāpalīdz viņiem šķērsot šo tiltu ceļā uz Eiropas Savienības paplašanāšanās procesu. Šo tiltu, starp citu, pagaidām sauc vēl par šādu pārējais tiltu. Mēs virzām Eiropas Savienības ārējo robežu Bosnijas Hercegovinas virzienā. Un eh, darījums ar Bergatu un Prištinu rāda, ka ja ir politiskā griba, ja ir šī politiskā griba visā reģionā, tad mums nevajadzētu to ignorēt. Tas tikai vēlreiz parāda to, cik svarīgi ir Eiropas perspektīva šīm valstīm un cik liels potenciāls ir šajā reģionā. un kā šī paplašanāšanās varētu nodrošināt minētās valsts transformāciju. Tādēļ mums ir jāpalīdz Bosnijai Hercegovinai, lai tā nekļūtu par vienīgo uh, valsti šajā reģionā, kas ir izolēta un uh, darbojas uh, uz uh, novecojušas platformas. Tālāk trešais elements. Dažreiz mēs runājam par to, ka ir viens, tikai viens eh, šķērslis, kāpēc eh, nav iespējams paplašanāšanās process, bet man ir jāsaka, ka līdz ko stāsies spēkā asociācijas līgums, mums būs jāuzsāk pārkāpuma procedūra. Bosnija-Hercegovina nepilda savas starptautiskās saistības. Un eh, šie pārkāpumi ir vienīgais čērslis, lai uzsāktu šo uh, pievienošanās procesu. Un tas nozīmē, protams, ka Un es domāju, ka mēs nerunāsim par to, vai šie atsevišķie priekšlikumi uh, ir. Uh, tādi, par kuriem tagad būtu jārunā, bet vai es piekrītu tam, ka ir pienācis laiks, lai aicināt Bosniju Hercegovinu? Es teiktu jā. Un kaut arī es dzirdēju, ka daudzi no jums atsaucās uz šo grozījumu, teicāt, ka jūs to neatbalstīsiet, bet es neesmu no jums dzirdējis nekādu alternatīvu priekšlikumu. Nesmu dzirdējis nevienu priekšlikumu par to, kā mēs varētu ļaut Bosnijai Hercegovinai izpildīt savas starptautiskās saistības. Ir sagaidāmas parlamentārās vēlēšanas pēc pāris mēnešiem. Es šeit domāju nākamo gadu. Ko darīsim tad? Ko tad? Ja būs vēl viens parlamentārās vēlēšanas, Bosni, vēlēšanas Bosnijā Hercegovinā, kas arī novedīs pie tā, ka netiks izpildīts Eiropas eh, cilvēktiesību tiesas nolēmums, vai tad mēs zvanīsim pie lielā zvana? Es domāju, ka tagad ir pienācis laiks zvanīt šo zvanu un mums vajadzētu divas lietas ļoti skaidri noformulēt. Bosnijai Hercegovinai ir jāizpilda Eiropas cilvēktiesību tiesas nolēmums, ir jāizmaina konstitūcija atbilstoši šim nolēmumam, jo pretējā gadījumā ne tikai Bosnija Hercegovina nevarēs eh, iesniegt pieteikumu, lai uzsāktu iestāšanās procesu Eiropas Savienībā, bet tas nozīmēs arī starptautisko tiesību pārkāpumu, kas novadīs pie konkrētām sekām. Otrā lieta. Mums ir jāpasaka, ka mēs esam gatavi palīdzēt jo mēs esam Bosnijas Hercegovinas partneri, un mums ir jāparāda, ka mēs esam nopietni gatavi palīdzēt šai valstī šķērsot šo tiltu. Mēs no savas puses dubultosim savas pūles. Bet mums ir nepieciešams šis kopīgais vienotais redzējums no Bosnijas Hercegovinas puses, lai eh, Bosnija Hercegovina varētu izpildīt to, ko no tās sagaida tās iedzīvotāji. Paldies, komisāra kungs, un tagad padomas eh, vārdā došu vārdu Kraitons kundzei. Paldies, priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi. Es domāju, ka tas, ko mēs šeit piedzīvojam, liecināja par mūsu kopīgo sarūktinājumu par eh, situāciju, bet eh, mēs tomēr uh, pārliecinājāmies eh, par komisijas un padomas centieniem. Eiropas Savienība tiešām vēlas izdarīt visu attiecībā uz Bosniju un Hercegovinu, un mums vajadzētu nedaudz atkāpties un sev atgādināt, ka katrai Eiropas valsts ir tiesības iestāties Eiropas Savienībā, ja šī valsts pilda kritērijus. Līdz ar to jautājums eh, nav par to, ka kāda es dalība valsts nosaka vai kādai citai valsts būtu jāiestājas. Tas pats par sevi, šis tiesības iestāties pats par sevi ir fakts, un mēs vēlētos, lai Balkānu valstis iestātos. Ne tikai tāpēc, ka mums arī ir īpaša deklarācija par šo tēmu, ko mēs uh, pieminēsim arī tiekoties Dublinā nākamnedēļ, bet arī tāpēc, kā teica komisārs, mums ir atbildība un mums ir um, pienākums rīkoties kā starptautiskajiem spēlētājiem. Mums ir pienākums rīkoties attiecībā pret mūsu kaimiņu valstīm, un tīpaši attiecībā uz Bosniju un Hercegovinu, kas ir valsts, kas ir bijuši kas ir bijusi sadalīta, kur joprojām ir ļoti daudz izaicinājumu, kas jāpārvar, lai apvienotu šīs valsts tautu, lai, lai viņa varētu atkal iekļauties Eiropas ģimenē. Mēs noteikti vērosim situāciju uz vietas Es piekrītu referentei un daudziem runātājiem, Kukana kungam un citiem, kas teica, ka atbildība par progresu sarunās ar Bosniju un Hercegovinu ir sarunu līderu rokās, ir eh, Eiropas Savienības rokās un Bosnijas Hercegovinas rokās. Līdz ar to mēs varam stimulēt procesu, palīdzēt, darīt visu, bet mēs nevaram pilnībā ietekmēt politiskā līmenī to, kas notiek valstī. Reformas ir vitāli svarīgas. Pretēji dažiem izteikumiem šeit atgādināšu jums par mūsu vērtībām, Tiesiskums, demokrātija, cilvēktiesības, tas viss ir pamatiesības Eiropas Savienībā un tikai pareizi, ka mēs ar to strādājam un mēs to pieprasām no partneriem un kaimiņiem. Viņiem vajadzētu īstenot uh, reformas, lai ievērotu visus šos kritērijus sakarā ar uh, šo vērtību skalu. Līdz ar to reformas ir ļoti svarīgas. Ne tikai tāpēc, ka mēs to tā gribam, bet tāpēc, ka tas palīdzēs valstī un būs valsts un pilsoņu interesēs. Ļoti labi izskanēja doma par to, ka tas nenotiks uh, vienas dienas laikā. Mums nav šeit uh, ko baidīties. Es domāju, ka jau desmit gadi pagājuši kopš um, Horvātija ir iesniegusi pieteikumu, un es ceru, ka uh, Horvātijā formāli mums pievienosies 1. jūlijā. Citas reģionu valstis arī ir uh, izdarījušas labu progresu. Un pirms dažām nedēļām mums bija diskusija par Serbiju un Kosovu. Un es domāju, ka augstā pārstāve un komisārs Fīle un daudz cilvēki šeit parlamentā ir jāslavē par viņu ieguldījumu bet tāls ceļš vēl ir jāmēro pārējām Rietumu Balkānu valstīm. Mēs esam pārliecināti par sagaidāmo progresu. Kā teikts, notiks konference Dublinā, runāsim par Salonika deklarāciju jūnijā. Un ļoti labi, ka tā tas notiks. Plenārsēdē izskanēja doma, mēs varam tiekties pēc ideāla un utopijas, bet eh, runājot par paplašināšanu, runājot ar Balkānu valstīm, mums jāatceras eh, pirmsākumi. Asins izliešana, kāri, traģēdijas eh, pie mūsu pašu mājas liekšņa pirms diezgan neilga laika, un to cik labs progress ir izdarīts relatīvi īsā laikā. Un tieši tāpat progresē arī Rietumu Balkānu valstīs. Un es domāju, ka tas viss um, liks Bosnijai ātrāk iet uz priekšu. Jā, pagadām mēs esam sarūktināti, bet. Um, Es domāju, ka šeit parlamentā referenti ir cītīgi strādājuši, lai šo progresu panāktu, ir runājuši individu līmenī, tad ar partneriem, ar politiskajām partijām, ar eh, interesantiem, un šis darbs izceļ reformu nepieciešamību un uh, to ka pilsoņi būs ieguvēji, ja šis reformas notiks. Parks kundze. Parks kundze bija priekšlikums eh, par um, kopienu tiesu. Un, ho, un Bosnija un Hercegovina. Es pagadam to nevaru komentēt oficiāli, bet es uzskatu, ka cilvēkiem jābūt iespēja vērsties uh, cilvēktiesību tiesā. Līdz ar to jūsu priekšlikumam iespējams būtu kontraproduktīva ietekme. Bet es labprāt uzklausīšu vairāk ideju no parlamenta. Atgādināšu jums, cik svarīgi ir sadarbība visām Eiropas iestādēm, cik svarīgi ir apņemšanās un enerģiska rīcība. Šajā fazē mēs apzināmies, ka piedāvātais uh, risinājums Eiropas Savienības līmenī, Eiropas integrācijas ceļš Bosnijai un Hercegovinai nefunkcionē pagaidām. Mums jāuzklausa ļoti autentiskas idejas, uh, kas nāk no kolēģa Ručeka, uh, no pārējiem par konstitucionālajām reformām. Es tiešām uzskatu, ka mums jāiet šis ceļš. Mums ir vajadzīga jauna pieeja Bosnijai-Hercegovinai. Par to palātā ir konsens. Mums jāapvieno visi sabiedrības slāņi centienos izkļūt no šī politiskā strupceļa. Uh, Līdz ar to mums uh, visiem jāpiestrādā pie tā, lai atrisinātu šo problēmu padomi parlamentam un komisijai kopīgi. Es ceru uz jūsu palīdzību. Paldies! Bija priekšlikums rezolūcijai.